paliek spēkās. Kompetentā komisija iesniegusi labojumu. Labojumu, eh, labojums attiec uz Eiropas parlamenta pieņemto tekstu saskaņā ar 216. gadu 4. daļu. Eh, uzskatu, ka šis teksts ir pieņemts, ja vien 40 deputāti no kādas grupas eh, neiesniegs iesniegumu un protokols tiks publicēts. Trešdien saskaņā ar kārtības roļa 74. Eh, ar eh, pāntu tiks parakstīti desmit likumdošanas akti.